Ir divi referenti. Vispirms Eva Žolī. Gudētais priekšsēdētāji kundze, gudētais priekšsēdētājs kundze, gudētais komisāra kungs, ministra kungs, kolēģi. Šie Jā, nu, ir visai satraucoši un mēdī par tiem nerunāja. Pasaules pārtiks programma pavisam nesen paziņoja, ka tā par 20% ir samazinājusi pārtiks piegādi Sīrijā, jo tai nav pietiekam finansējumu. Aiz šiem grāmatvedības vārdiem nozīmē dramatisks uh, sekas uz cilvēku dzīvēm. Jā, dalību valstu budžeti, Eiropas saimnības budžeti pašlaik tiek mazināti. Jā, Eiropas pilsoņi cieši smagi no krīzes sekām un taupības, ko viņiem uzspieda to valdības. Taču deviņi no desmit eiropiešiem joprojām uzskata, ka Eiropas Savienībai ir jāfinansē humanitārā palīdzība. Līdz pilsoņi ir solidāri par spīti krīzai. Dalību valstīm tas ir jāsadzird. Mums ir jāturpina finansēt uh, palīdzība tajās pasaules valstīs, kas cieš no uh, bāda Centrāla Āfrika, Sudāna, Sīrija un tā tālāk. Kā var saprast uh, to, ka Eiropas Savienība uh, bezspēc, ir bezspēcīga, kaut arī pirmais donors, lielākais donors pasaulē, bet ir bezspēcīga uh, humānajā sfērā, kur tomēr tas sasniegtais tiek plaši atzīt. Kā saprast to, ka tika pieņemts uh, samazināts Eiropas Savienības budžets? Ja mēs samazinām mūsu solidaritātes uh, žestus un palīdzību, tas būs šausmīgs uh, signāls. Nozīmēs, ka Eiropas Savienība ir vienalcīga ar pārējo pasauli un noslēdz sevi. Uh, Solidaritāte Eiropā, protams, bet arī ar, aiz mūsu robežām. Tie nav tukši vārdi, tas ir mūsu kopīgā projekta DNS. Mēs nevaram no tā atteikties, ka šī palīdzība ir tik ļoti vajadzīga. Dalību valstīm ir jāpieņem grozīts budžets pēc iespējas ātrāk. Dalību valstīm ir arī jāpauž drosme jo, kad mūsu partneri Izrēla jau kuro reizi nogalina konstrukcijas, kas tiek, kas atrodas tātad šajā um, gazas joslā, tad uh, mēs nevaram palikt vienaldzīgi. Nerunāju tikai par mūsu attiecībā ar Izrēlu, bet arī runājot par mieru, ir jānosoda starptautiskā komentāra tiesība pārkāpums. Šeit mums ir arī jāizdara spiediens Izraēla, lai tā atmaksātu nodarīto kaitējumu ne tikai, kas notika 8. aprīlī, bet arī vēl tos 30 miljonus eiro, kas ir uh, radījis pēc tam, ka Izrēla ir iznīcinājusi tās struktūras, ko finansēja Eiropas Savienības projektus laikā no 2001 līdz 2011 gadam 30 miljonu eiro, tas ir daudz. Tās ir palīdzība, kuras sniedz Eiropas Savienība decembrī, lai varētu atbalstīt Sīrijas krīzes, krīzē cietušos 30 miljoni. Ir tā nauda, kas ir nepieciešama katrai. Ka, ka nepieciešama katru nedēļu sīriešiem. Tā ir humanitārā palīdzību, ko sniedz Eiropa Afganistānai 2013. gadā. Solidaritāte, atbildības stingrums, lūk, ko es sagaidu no dalību valstīm. Uh. Paldies, Žalī kundzei. Tagad vārds līdz referentam Lamasūr kungam. Si, madame le président. Es paldies priekšsēdētājs kundze. Žalī kundze tikko teica ka cik dramatiskas sakas eh, ir eh, maksājuma trūkumam eh, attīstības palīdzības jomā mūsu partnervalstīm. Man jāatgriežas pie šīs problēmas. Tā ir steidzama, traģiska problēma, runājot par humano palīdzību, tās sniegšanu. Bet Tā, šī problēma parādās visās uh, Eiropas Savienības politikas uh, sādaļās. 2012. gada rudenī pirmo reizi tika konstatēts uh, maksājuma kredītu uh, trūkums, uh, kas apdraudēja 2012. gada budžetu, atstājot to ar vieglu deficītu. 2013. gada mums vēl bija jāizmaksā milzīgas 2012. gada budžeta summas, un um, runa ir par vairāk par 11 miljārdiem eiro. Maksājuma kredītos 2013. gada ietvaros, 2013. gads beidzies ar milzīgu maksājumu deficītu. Uh, Un tagad mēs jau runājam par vairāk par 23 miljārdiem eiro. Un tagad uh, visām mūsu politikām uh, mēs jau varam paredzēt uh, maksājumu līdzekļu trūkumu uz gada vidu. Mums aptuveni būtu 7 miljārdi eiro robežu ietvaros 2014. gadam. Budžeta komiteja ļoti uzmanīgi seko līdz tam, kas notiek. Komisārs Levandovskis uh, un komisāra Gorģieva mums palīdz, arī attīstības komiteja un Žolī kundze piedalās darbos. Mums um, jāpieņem pēc iespējas ātrāk uh, maksājuma apstiprinājumi, kas būtu iespējams uh, šodien, bet runa ir par steidzami sniedzamu palīdzību. Uh, attiecīgas uh, budžeta līnijas ietvaros, tur, kur paredzams deficīts līdz gada beigām. Tātad um, parasti mēs ņemam naudu no uh, maz izmantojamajām līnijām un izmantojam uh, šo naudu līnijām, kas uh, tiek vairāk izmantotas. Šobrīd tas nav iespējams. Un paņemot naudu no vienas līnijas, mēs atņemam naudu cilvēkiem, kam tā, tā tikpat vajadzīga. Tajā mums jāieskatās. Mēs nevaram pieņemt noteikumus par papildu budžetu. Mēs uh, mūsu rīcība ir zināmas robežas, līdz ar to mums jāatstāj šī palāta kārtībā. Un uh, sasaukuma perioda beigās jāpārliecinās, uh, ka Eiropas Savienībai ir līdzekļi, uh, lai steidzami rēģētu uz katastrofām un lai darītu visu, kas ir ieplānots 2014. gada budžetā. Paldies, paldies jums, Lamas Urkungs, un tagad padomas vārdā izteiksies Kurkulis kungs priekšsēdētājs kundze. Padome pilnībā apzinās maksājuma apropriāciju problemātiku ārējās palīdzības sniegšanas ietvaros. Viss, kas izskanēja no Žilīkundas, Lamas Urkunga, budžeta komitejas un attīstības komitejas vārdā, tas viss mums ir saprotams un pieņemams. Parlaments, komisija un uh, padome jau vairāk kārt ir spriedušie par šo tēmu budžeta trialoga ietvaros 2. Uh, aprīlī. Trialoga ietvaros uh, mēs identificējām iespējams variantus, lai apkarot finanšu problēmas, ko iezīmējusi Eiropas komisija. Komisija sniegusi sākotnēju atbildi par maksājuma apropriācijām humanās palīdzības ietvaros un demokrātijas un cilvēktiesību aizsardzības ietvaros, eh, izsakot divus eh, trasta priekšlik, transfer priekšlikumus. Padome apliecināja, ka abi mm, novirzīšanas eh, priekšlikumi tiks aplūkot pēc iespējas agrāk. Tagad tiekoties pirmdien uh, Uh, lauksaimniecības uh, padomei uh, tika pieņems lēmums novirzēt attiecīgus līdzekļus. Kaut arī līdzekļi nav pietiekami, lai, lai um, atbilstu budžetlīniju vajadzībām. Uh, tas ir sākums un uh, ir iespējami turpmāki soļi, lai papildinātu pieejamos līdzekļus. Padome atbalsta formulējumu par maksājuma apropriācijām, kas tika pieņemts pagājušā gada novembrī, uh, samierināšanās procedūras ietvaros 2014. gada budžeta apstiprināšanai. Uh, šī formulējuma ietvaros eh, padome ātri izskatīs visus pieteikumus eh, maksājuma apropriāciju transferam, mm, ieskaitot eh, fi, visu, kas, ir, kas ietil, ietilpst finanšu kategorijās. Pēc iespējas ātrāk maksājuma apropriācijas tiks arī apstiprinātas. Protams, šobrīd nevaru izteikties eh, par pozīciju, ko padomē varētu ieņemt par konkrētiem eh, transferu pieprasījumiem. Ļaujiet izteikties eh, par ES atbalstu pakotni Ukrainai, kas ir tāds ļoti relevants jautājums, kas skatīts medijos plaši. Mums jāatbalsta Ukrainas valdība, uh, Uh, un jāpalīdz Ukrainai īstenot reformas. Līdz ar to padome atbalsta uh, šo reformu pakotni, ko komisija ir ierosinājusi un vēlas, uh, lai tā teiktu, izmaksāta. Tas gan varētu radīt papildu problēmu ar maksām apropriācijām šī gada budžetam. 2. aprīļa budžeta trilogs bija iespēja mūsu institūcijām apmainīties viedokļiem arī par šo jautājumu. Komisija jau ir ieviesusi pasākumus, lai atrisinātu šo problēmu. Pārdomi sola rēģēt tikpat ātri. Priekšsēdētājs kundze, deputāti, godātie deputāti. Tieši komisijai ir tiesības grozēt uh, budžetu un izteikt uh, konkrētus priekšlikumus. Pādoma ir jāizskata šie priekšlikumi un eh, jānoformulē sava nostāja par tiem. Paldies. Paldies Kurkulas kungam, tagad komisārs Levandovskis. Priekšsēdētāja kungs, godātie deputāti, patiešām budžeta menedžments eh, gan eh, nacionālajā līmenī, gan Eiropas līmenī ir budžeta samazinājuma menedžments. Tāda ir dzīve. Eh, sistemātiskais līdzekļu trūkums un maksājuma apropriāciju trūkums eh, ir savstarpēji saisti. Šī te tendence turpinās no 2012. 13. gada līdz pat 2014. gadam. Mums vajadzētu runāt par divu soļu ieeju, pieeju, eh, īstenojot budžetu, bet tad, kad es runāju Mm, mm, kad es gribu pārliecināt eh, dalībvalstis dot savu ārtavu pat eh, taupības apstākļos eh, maksāt <laughs> rēķinus, kā mājās to dara. Jāsaka, ka 2012. gads bija ļoti sarežģīts. Mums ir 9 miljārdi iztrūkums salīdzinājumā ar pagājušo gadu. Tā kā mēs varam sagaidīt, ka budžets tiks samazināts un tas būs ne tikai ārējo eh, Eiropas eh, Savienības eh, saistību rēķinos, bet, teiksim, kohēzijā, pagājušas gadas kohēzijā nav samaksāti 20 miljoni, un tas ietekmēs arī 2014. gada izpildi. Runājot par tādiem jautājumiem, kurus pieminēja Žalīkundze un Lamasūra kungs, mums, protams, ka ir nepieciešams reaģēt ārējās palīdzības programmas jomā. Tāpat mums mums ir nepieciešami finanšu regulējuma instrumenti sastībā ar līgumu. Un tas tika iepieminēts arī kopējā deklarācijā par, saist, par uh, maksājumu apropriācijām. Mums, ja komisija. Uh, Eh, patiešām varētu nodrošināt eh, elastīguma instrumentu DFS eh, kontekstā, tad kon varētu izvirzīt konkrētus pasākumus, lai paplašinātu visus iespējamos instrumentus jaunajā DFS. Tāpat kā 2012. un 2013. gadā salīdzinot plus 54% mēs varējām piešķirt 2014 15. gadā ārējai palīdzībai. Um, Jā, kādi ir mūsu instrumenti šajā kontekstā? Pirmkārt, monitorings, bet monitorings tā ir diagnoze par to, uh, kas ir mazāk, ar to nepietiek otrakārt profilakses uh, pasākumi, piemēram, divi maksājumi humānai palīdzībai reducējot eh, starptautisko organizāciju priekšfinansējuma eh, apjomus un tam līdzīgi. Eh, treškārt, nākamais instruments ir transferi. Te jau mēs redzam tie tilta, tā saucamie tilta finansējumi humanai palīdzībai un otrkārt Eiropas demokrātijas un cilvēktiesība instruments. Protams, te ir e, runa par atsevišķu programmu un budžeta līniju profilu un mm, atliktiem maksājumiem, bet mums ir nepieciešams plānot, jo, ja tiek e, nauda e, aizlienēta, mums ir jāspēj atrast kādā veidā, gada gaitā to kompensēt. Un nākamais palīdzības rezerves, ja palīdzība. Uh, nav iespējama. Un vēlāk gada gaitā ir runa par globālajiem transferiem, uh, nodrošinot tos pēc iespējas vairāk. Un te ir jautājums ko nodrošināt, kādu menedžmentu nodrošināt uh, mazāku līdzekļu gadījumā. Un uh, pēc tam pēdējais punkts - budžets un elastīguma jautājums, kas vēl parādīsies gada gaitā. Uh, Eh, humānā palīdzība, un te es varu piekrist mutārā, eh, mutiskā jautājuma uzdo, uzdevējiem, eh, tās spēja glābt dzīvības, tāpēc mums ir nepieciešams atbildēt un izmantot visas iespējas. Runājot par Ukrainu, protams, tā ir papildus nauda, bet kas ne tikai ieplānota 2014. un 2020. gada budžetiem par šiem te 11 miljārdiem, 1,4 ir Eh, un eh, atlikums ir aizdevums. Tā kā eh, šajos divos soļos mēs varam visu atrisināt un reaģēt uz traģiskiem notikumiem Ukrainā. Paldies, paldies, ka priekšsēdētāja. Un tagad. Predas kungam, lūdzu. Mulțumesc, doamna președinte. Vreau să salut dezbaterea. Paldies. Priekšsēdētāji, godējais komisāri kungs, vēlos tiešām arī uzteikt eh, šo, šīs debates. Ir ļoti svarīgi rast risinājumu šai problēmai jau no rītdienas līdz jūlijam mēs vairs netiksimies, bet šajā laikā Eiropas Unībai jāievēro arī savas saistības un jārēģē uz eventuālām humanitārām krīzēm. Tad par kādu proporciju mēs šeit runājam? Mēs runājam par 400 miljoniem eiro, kur trūkst. Tas ir apmēram puse no igadē Eiropas Savienības humanitāras palīdzības budžeta. Uh, um, 150 miljoni eiro ir jāatrod līdz vasarai, lai izvairītos no konkrētas reāls maksājuma krīzes. Tas nozīmē, ka daži komentārie projekti, kas rakstot vitāli trešajām valstīm, tiek apdraudēti. Apdraudēto īstenošanu tas tiesa, ka krīzes laikā uh, savienības budžets bija jāsamazina un ka maksājuma apropriācijas skar arī cits budžeta līnijas, ne tikai Eiropas Savienības ārēji ārējo palīdzību, taču vēlos atkārtināt kādus svarīgus elementus. Vispirms arī komentārā projekti atšķirs no citiem. Runa ir par finansēm ilgtermiņā no 6 līdz 12 mēnešiem. Uh, tad uh, arī šī nauda ir jāpadara pieejama nekavējoties, eh, lai mēs varētu aktīvi cīnīties pret, eh, teiksim, militāru konfliktu, plūdiem, sausumu vai tam līdzīgi. Mm, runa ir 120 miljoniem cilvēku, kas, eh, kuriem tika palīdzēts, un tie nav abstrakti skaitļi, ir tik konkrēti cilvēki Sīrijā, Centrālā Afrikā, tagad arī Ukrainā. Cilvēki ar mums rēķinās, rēķinās ar mūsu palīdzību. Humanitārā palīdzība ir viena no populārākajām Eiropas Savienības aktivitātēm mūsu pilsoņu vidū, un runa ir par mūsu uzticamību. Lielas paldies, Fārns kungs! Fru talman, kolēģi, herr komisionēr! Fārns kungs, liels paldies! Uh, Godētāja priekšētātāja, komisāra kungs, ministra kungs, Eiropas Savienība ir iesaistīta ļoti daudzās humanitārās misijās eh, visā pasaulē Filipīnās, Dienvidu Sudānā, Sīrijā un tam līdzīgi. Jā, teic, ka dažreiz šeit labā roka īsti nezinu, ko dara kreisā roka. Apņemšanās kāds mēs uzņemamies kā Eiropas Savienība. Uh, tiek ar risku varētu arī šīs saistības netikt īstenot, šīs apņemšanās varētu tikt uh, ignorēts. Mēs redzam, ka samazinās arī komisijas sniegtā palīdzība, un bieži mēs šeit runājam par dzīvības un nāvis situācijām. Tādējādi mēs runājam par uh, budžeta naudas pārdali, un tā ir viena lieta, bet ar to nepietiek, bet tas, jo šīs nāk no budžeta līnijām. Uh, Jūs arī varētu ciest no šī līdzīga deficīta. Jāteic, ka šeit uh, trūks naudas, lai mēs varētu īstenot solījumus. Tāpat laikā mēs sniedzam naudu tādā valstī kā Ukrainai. Mums ir nepieciešams padarīt pieejam un pieejamiem šos uh, līdzekļus. Pirms mēs uzņemamies jauns apņemšanās, nākamajiem solījumiem jāparedz eh, resursi, pretējā gadījumā visi šie vārdi būs tukši, jāredz kādus instrumentus vēlas izmantot komisija, piemēram, Ukrainā mieram, drošībai, un eh, to ļoti smagi ietekme deficīts, kā mēs varam eh, solīt jaunu palīdzību, jā. Ja? Mēs nevaram mūsu uzvārdu sēnot ar konkrētu palīdzību un naudu. Jauna lēma nozīmē jaunu līdzekļu un kā mēs varēsim palīdzēt Ukrainai, kā mēs uh, arī atbildēsim komisārs Giegējus aicinājumu. Uh, aicinājuma paredzēt 500 miljonus eiro šīm, šīm misijām. Paldies. Garants kungs. Le coût des interventions est un bon izmaksas norāda arī to, cik uh, smagas ir problēmas. Krīze, ar kur mums tagad ir darīšana, uh, ir apjomīgs. Centrāla Āfrikas situācija, konflikts Sienītas Sudānā, neizmasīsim Sīriju, tas tiesa, nu rādus to, ka Eiropas Savienībai jāparedz vairāk līdzekļu, lai atbildētu rēģēt šiem krīzēm, taču būsim reāli. Uh, pie sum, summas, par kurām mēs runājam, ir visai pieticīgas 150 miljoni līdz jūnijam, 250 miljoni līdz gada beigām. Tie, tas ir papildus summas, kāds būs nepieciešama Eiropas Savienībai īstenot savus ārējās palīdzības uh, solījumus. Un parlaments gatavs uzņemties savu atbildību, kā mm, to norādīja arī budžeta komiteja attiecībā uz pirmo daļu 150 miljonu eiro. Es domāju, ka mēs varēsim ātrināt arī dalību valsts darbu. Mm, arī tas dalība valsts, kuras vēl nav gatavs piešķirt 400 miljonus eiro, lai varētu arī atēļēt uz ārkārtas situācijām. Mums būs ļoti grūti paskārot šo katastrofu upuriem, kā mēs strīdamies par uh, nelielām summām. Aicinu, lai dalība valstis nebūtu tikai tādā uh, opozīcijā, bet lai varētu arī sniegt savu atbilstīgo ieguldījumu. Mēs nevaram būt lēpni par to, ka tik daudz strādājam, bet gala beigās mēs nonākam vienkārši pie kredīta transferu. Jā, protams, kas nāk pat labu humanitārai palīdzībai, taču tas tad kaitēn citām instru, citiem instrumentiem, um, um, kā vajadzētu palīdzēt uh, nodrošināt solidaritāti. Merci beaucoup, collègue Gens. Paldies um, Gerens kungam, tagad um, Butikofera kungs. Priekšsēdētājs kundze, komisāra kungs, kolēģis, kolēģi. Man prieks, uh, ka ārēja dienesta uh, vārdā varu runāt par um, šo stabilitātes un mieru uzturēšanas instrumentu. Humānās uh, palīdzības sniegšanas problēma. Man te arī jāpiemina. 85 miljoni eiro iztrūkst līdz ga šī gada beigām. Runa ir par projektiem, kas varētu nenotikt. Deviņās valstīs - Ukraina, Irāka, Gazas josla, Sīrija, Irānas, Jērleona, Sudāna, Dienvidsudāna un Centrālā Āfrikas Republika. Te runa ir par Eiropas Savienības kodolu projektu un kodolu kompetenci. Civilo konfliktu atrisināšana un konfliktu novēršana. Par mums smiesies, ja mēs nevarēsim sameklēt nepieciešamos līdzekļus. Man uh, jāatzīmē, ka runa nav par konkurence ar humanās palīdzības sniegšanu, kaut arī humanai palīdzība būs jāvelti vairāk, ja neveicināsim novēršanu. Barnes Eštone uz to vairāk kārt ir norādījusi. Es vēlos jūs tieši lūgt, komisār Levandovski, inicējiet transferu arī stabilitātes un mieru uzturēšanas instrumentam. Uh, kā jūs to ierosināt humānai palīdzībai. Paldies! Paldies Butikofera kungam, tagad kolēģe Susa. Paldies priekšsādātājs kundze. Komisārs Levandovski tikko teica, ka budžeta līdzekļu iztrūkums Eiropas Savienībā un dalību valstīs ir fakts, no kura nevar izvairīties. Uh, Es teikšu, politikā nav tādu faktu, no kuriem nevar izvairīties. Tur ir lēmumi. Ir vispār zināms, ka lēmumi, ko šis parlaments ir pieņēmis uh, sadarbībā ar padomi budžeta jomā, ir bijuši postoši, un tas skar arī humāno palīdzību. Kolēģiem vajadzētu iedomāties sevi to cilvēku vietā, kas uh, ir cietuši katastrofā un kam šī palīdzība ir nepieciešama. Humanā palīdzība budžetā jau tāpat tikusi apcirpta, un uh, to var salīdzināt uh, ar drošības pasākumu budžetu. Budžeta komitejā turklāt runa bija nesen viesojās kāds palestīnas, kas stāstīja par dramatisku situāciju šajā valstī. Uh, Te runa tieši ir par tādu steidzamo situāciju, kur mēs nevaram gaidīt, kamēr padome un komisija sadalīs kompetences. Runa ir par cilvēku dzīvību, kas ir tieši skarti. Eiropas Savienība atsevišķās dalību valstis iespējams īstenot citu ārpolitiku, bet eh, tām nedrīkst, tās nedrīkst aizmirst, ka humanā palīdzība atsevišķos gadījumos ir ātri jāpiešķir. Paldies, Korteš Lastra. Tagad. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Mēs runājam par 150 miljoniem, kas iztrūkst, bet pēdējo mēnešu laikā tūkstošiem cilvēku esam stāstējuši, ka mums nav naudas, ka medikamentu nav nav kur viņus izmitināt, infrastruktūras problēmas pastāv un tagad mēs varam parādīt ar pirkstu uz 28 valstu valdību vadītājiem, kas mums ir solījuši humāno palīdzību un nevar to sniegt tagad nec Haitī, nec Centrālajā Āfrikas. Uh, republikai, nedz Sīrijai. Līdz šim solējumi netika izpildīti. 150 miljoni mums iztrūkst, bet norādīšu uz to, ka nedrīkstam spēlēt krievu rulēt ar cilvēkiem, kas cieš badu un riskē savu dzīvību. Paldies, tagad Kašmana kungs paturpinās. Paldies, priekšsādātājs kundze. Es uzskatu, ka trūcīgiem nav jāuzņemas šis sloks uh, mūsu bezatbildības dēļ. Tas nav atbilstoši demokrātiskumam. Ja krīze notiktu rīt, mēs nevarētu sniegt attiecīgu palīdzību. Kā mēs varam nopietni runāt par pamatvērtībām, ja pirmie īsenojumi budžetā ir attiecībā uz tiem, kam palīdzība visvairāk vajadzīga. Mēs Eiropas Savienībā ar 28 valstīm uh, raidām uh, ļoti konkrētu signālu ārējai pasaulē. Mēs slēdzam robežas pēc uh, Sīrijas konflikta. Mēs uh, nevaram palīdzēt valstīm, kas ir pieņē, uzņēmušas um, bēgļus no Sīrijas uh, ļoti lielu skaitu. Mēs uh, Mums ir jāsniedz palīdzība, lai aizstāvētu šo cilvēku, cilvēku tiesības, mm, jāsniedz juridiskā palīdzība. Mēs nevaram eh, tagad īsināt līdzekļus šajā jomā. Es uzstājos pēdējo reizi eh, šī sasaukuma ietvaros. Paldies par privilēģiju runāt to cilvēku vārdā, kuriem, kurus nesadzird, nesaklausa citādi šī Eiropa mums ir jāizstāv balstoties uz cilvēktiesību principu, taisnīgumu un demokrātiskumu. Paldies, Kašmanu kungs, un paldies, ka bijāt ar mums šogad laikā. Tagad uh, brīvā mikrofona ietvaros neviens nav pieteicies. Lūkšu komisāru Levandovski izteikties. Šatlī. Atkal pavisam īsti priekšstādātājs kundze. Mēs e, e, redzam, ka budžetā ir daudz saīsinājumi. 2014. gads būs sarežģīts gads e, finanšu pārvaldībā, jo mums ir 9 miljārdu iztrūkums. E, salīdzinājumā ar 2013. gadu mums ir nepieciešams nodrošināt e, humāno palīdzību un krīzes menedžmentu. E, tas nozīmē, ka mums ir jābūt ļoti vērīgiem, pieņemtu palīd, lai pieņemtu palīdzības lēmumu. Es varu apsolīt, ka mēs izmantosim visus pieejamos instrumentus, lai nodrošinātu e, nepieciešamo palīdzību, reaģējot uz notikumu. Runājot par e, Par līdzekļiem man, protams, ir jāpiebilst, ka momentā nebūs iespējams rēķināt visus rēķinus, bet eh, Eiropas Savienības krīzes menedžments un humanā palīdzība, jā, tā patiešām eh, nozīmē dzīvības glābšanu. Līdz ar to, eh, lai iegūtu papildus līdzekļu, mums ir vajadzīgs jaunā parlamenta jauns mandāts. Paldies, saka priekšsēdētāja, un tagad padomas vieta tagad e, vārdā Kurkulas kungs. Paldies, priekšsēdētājs kundze. E, padome ir pārliecināta, ka ir e, svarīgi palīdzēt Eiropai Savienībai, Eiropas Savienībai nodrošināt human, humanu palīdzību. Tas ir ļoti svarīgs aspekts DFS kontekstā. Eh, kā jau mēs teicām, tad eh, komisijas uzdevums ir pārvaldīt budžetu. Mēs eh, dzirdējām par apropriācijām un jānodrošina efektīva budžet, bu, budžeta izpildīšana, piešķiru, apro, piešķirot attiecīgās apropriācijas. Es varu apliecināt, ka, lai sektu ne, steidzamās nepieciešamās vajadzības padome, izskatīs Eh, visu, eh, kas ir tās spēkās, ja komisija izteiks eh, šos priekšlikumus. Tas nozīmē, ka maksājuma apropriācijas arī kontekstā ar 2014. gada budžetu, ko apstiprināja 2013. gadā gan komisija, gan padome, tai ir jābūt kā tādam ietveram tālākajam darbam. Bet pamatlīnijas, ko šī gada februārī apstiprināja Ekofins, un Eh, tas ir saistīts arī ar 2014. Eh, gada Eiropas Savienības eh, balēšu budžetu. Tie līdzekļi, kas nav nosacām ar iekšējiem transferiem, šeit komisija, komisija var iesniegt budžeta grozījumus, kas paredz papildus variantus padome ir uzdevusi izvērtēt budžeta grozījumus Šī gadījumā ir mm, padome apstiprinās eh, komisijas konstatēto maksājumu apropriāciju trūkumu visos aspektos, ieskaitos eksternālo palīdzību. Paldies ministram Kurkulam. Un tagad, cienījamie kolēģi, atļaujiet pateikt pāris eh, vārdus grieķiski, jo eh, kaut arī nebūs tas tik vienkārši. Uh, Tātad man un eh, manam kolēģim Martinesam ir pēdējā reize eh, sēdes priekšsēdētāja amatā, un es gribētu teikt, ka es eh, esmu gandarīta par iespēju to darīt Grieķijas prezidentūras laikā. Es gribētu jums visiem sirsnīgi pateikties par lielisko sadarbību. Esmu lieti, ļoti lepna par to, un es domāju, ka mums e, visiem vajadzētu būt lepniem par to, ka mēs Eiropas parlamentā varējām darboties šajos te sarežģītajos laikos, šajā sarežģītajā sasaukumā. E, kā grieķietis e, jums gribētu arī sirsnīgi pateikties par e, plašo palīdzību, atbalstu un solidaritāti, kuru Eiropas parlaments apliecināja Grieķijai, un tas patiecas arī ne tikai uz Grieķiju, bet arī citām valstīm, kurām šajā laika periodā bija jāsastopas ar īpašām grūtībām. Kā jau kolēģis un priekšādātāja vietnieks Martīnas Martīnas teica, uh, vadot sēdi pirms manis, mēs uh, nepiedalīsimies tālākajā Eiropas parlamenta darbā, bet tas jau nenozīmē, ka mēs izlacam no Eiropas vilciena. Nē, gluži otrādi, mēs uh, sēdēsim pirmajā vagonā priekšējās vietās un cīnīsimies. Sirsnīgs paldies jums visiem. Tagad pārtraukums līdz pulksten 18, kad atsāksies balsošana.